Tagad, Mogherini kundze, jums vārds noslēguma uzrunai. Thank you very much, uh, Mr. Chair. I, uh, I don't have... I... Paldies, priekšsēdētāji. Es atvainojos. Es uh, tiešām es, es esmu laikam vienīgā no visiem uzklausītajiem komisāru kandidātiem, kas uh, nav iesniegusi rakstisko runu tad eh, iedomājieties, ka mana rīcībā nemaz nav tik daudz šī rakstiskā materiāla, un tāpēc būšu ļoti īsa un koncentrēta. Es teikšu mm, liels paldies jums visiem par šiem, par šo triju stundu diskusiju. Eh, šī doma apmaiņa man ir bijis ļoti vērtīga. Es eh, gatavojos darbam, ja jūs pieņemsiet attiecīgu lēmumu. Es arī ieguvu jaunas zināšanas, labāk sapratu jūsu uzskatus un prioritātes, pat ja nestrādāšu amatā, tad tas bija vērtīgi. Es domāju, ka mums ir milzīgs potenciāls kopā strādāt nākotnē. Es esmu pārsteigta. Uh, ka neviens jautājums netika uzdots par to, kā es veidošu attiecības ar parlamentu un ar šo komiteju. E, tāpēc atļaušos īsi atbildēt uz šo jautājumu, kaut gan daudz ko rakstīja arī rakstiskos komentāros. E, es gribētu apgalvot, ka man ļoti patiktu būt pēc iespējas vairāk klāt jūsu sanāksmē, piedalīties jūsu darbā. Uh, bija ierosinājums, ka, ka mēs tiekamies pirms ārlietu padomes sanāksmēm un pirms un pēc. Es uzskatu, ka tikšanās pirms ārlietu ministru padomes ir īpaši svarīga lieta. Tur mēs varētu diskutēt par prioritātēm, veidot kopīgu vīziju. Jūs zinat, ka visas eh, institūcijas ir dažādas vai savu statusu un reglamentu, bet eh, man būtu ļoti svarīgi ar jums eh, pirms ārlietu ministru padomēm tieši apmainīties ar viedokļiem, varbūt, ka to varētu nokārtot kaut kādīgi tehniskā līmenī. Un vēl es gribētu arī piedalīties īpašās komitejas sanāksmēs kopā ar jums. Ir problēmas, kā, kā jūs teicāt, ar, ar informācijas vai piekļuvu informācijai, to mēs varētu arī nokārtot. Un vēl bija atsevišķi jautājumi par deputātu sistēmu. Es runāju ar Junkeru kungu un dažiem citiem komisāriem. Es gribētu vaicāt uh, Hāna kungu, tātad, kas būs aizviet lietotājs, eh, piemēram, Hāna kungs varētu manā vietā dažkārt ierasties, varbūt ne pēc kalendāriem datumiem mēs varētu to plānot, bet pēc saturiskās ievirzes. Mums eh, vienmēr ir vēlēšanās atbalstīt parlamentāro diplomātiju. Es personīgi esmu rīkojusies jau iepriekš un vienmēr tieši tā. Un vēl es gribētu vaicāt. Uh, vai gadījumā, ja es kļūšu par uh, augsto pārstāvi, ne tikai par kandidātu, vai mēs nevarētu vadīt šo mm, procesu kopā ar jums. Uh, turklāt es saprotu, ka jūsu viedoklis par viedokļu apmaiņu ir ļoti pozitīvs, uh, varētu tikties ar delegāciju vadītājiem. Uh, ar komiteju vadītājiem. Es uzskatu, ka ļoti svarīgi veidot šādu sadarbības saiknes un ir jāmeklē ceļi, kā uh, padarīt iespēju šādi tikties ar komiteju, lai būtu arī politiska kopīga darbība. Un jau no pašsākuma es teicu, ka es Uzskatu, ka ir jāveido centrs, tas būtu tāds tā kā atbalsta references centrs ārējā darbības ziņā, te būtu iesaistīts visas institūcijas, protams, arī Eiropas parlaments. Un visbeidzot, es gribētu teikt, ka mūsu šī vakara diskusija skaidri norādīja, ka izaicinājumi ir ļoti lieli jau pirmajā teikumā pēc augusta Eiropadomas lēmuma es eh, tiešām apzinos, ka izaicinājumi būs milzīgi, un ar katru dienu es uzzinu aizvien vairāk un par šiem izaicinājumiem. Eh, tie ir daudz lielāki nekā bija iedomājusies, bet mums ir pieci gadi, lai pie tiem strādātu. Mums eh, ir jātiecas uz augstu līmeni, cerībām ir jābūt augstām, vienmēr domai ir jābūt lielai. Un tālāk komandas darbs, iesaistot visas Eiropas sabiedrības puses, izmantojot labas darba metodes, rādot spēcīgu politisko gribu, es ceru ar līdervadību arī. Es ceru, ka mēs tādā uh, gaisotnē arī varētu panākt vismaz dažu mūsu mērķu izpildīšanos. Es tiešām gribētu strādāt ar jums kopā, es ļoti ceru uz jūsu atbalstu. Un kā jau es teicu, tas nav pienākums, tās ir politiskās intereses. Es zinu, ka parlamentā ļoti daudz lietas no tām, ko es pateicu šokar, ir radušas atbalsti. Paldies! Mogherini, kolēģi un kolēģi. Mogherini kundze, kolēģi, kolēģis, paldies visiem. Es domāju, ka mums bija ļoti precīza un īsa sanāksme, kur visur tika pausts ļoti profesionāls viedoklis no visām pusēm. Paldies par jūsu atbildēm rakstiski un arī mutiski, Mogherini kundze par to, kā jūs plānojat organizēt sadarbību starp parlamentu un jums un kā to uzlabot, pat arī izmantot kontrols iespējas, eksanta konsultācijas par strateģiskiem dokumentiem un par lēmumiem, par jautājums par informācijas apmaiņu, par dokumentu apriti un tā tālāk kā tas jau ir ticis eh, savstarpēji pārunāts. Tāpat es uzskatu, ka tie jautājumi, kas saistīti ar Eiropas ārējās darbības dienestu jautājumiem, arī ir ļoti svarīgi. Vienošanās, kas ir panākta daudzās jomās, eh, vēl tiek sagaidīta īstenošana. Tur vēl arī jāskatās, kādā veidā Jūs varēsiet atbildēt uz jautājumiem ar šo viena trešdaļa, viena trešdaļa, viena trešdaļa struktūru. Tālāk arī par nosūtīto nacionālo ekspertu jautājumu, tad jautājums ar īpašajiem pārstāvjiem. Tur jau mēs iepriekš organizējām sarunas tāpat arī par eh, krīzes pārvaldību un visaptarošo pieeju. Un mēs varēsim turpmāk arī padzināt par to runāt, lai panāktu sinerģijas eh, efektu, kas ir nepieciešams starp Eiropas parlamentu padomi, ārējās darbības dienestu un komisiju. Un es domāju, šo sinerģiju mēs arī panāksim izstrādājot lielāku tādu komandas garu starp visām iestādēm. Un es domāju, ka jūs arī e, ļoti aktīvi darbosieties kā komisāri augstā pārstāvu. Paldies, ka jūs visos šajos jautājumos ļoti skaidri paudāt savu apņemšanos. Es domāju, ka mums ir jārunā, kā risināt budžeta jautājumus Tur bija va vairāk uh, jautājumu, tas skaitā par finanšu regulas um, grozījumiem, Mums, lai mēs varētu arī vairāk lēmt par savu finanšu līdzekļu izmantošanu, jo daudzkārt tas eh, atduras pret mūsu pašu nospraustiem birokrātiskajiem no, ierobežojumiem. Es vēlēju jums no sirds pateikties par to, ka bijāt gatava izturēt šo uzklausīšanu, neesat palikusi nevienam atbildi parādā, un ceru, ka no tā arī augs mūsu savstarpējā sadarbība ar visu komisiju. Ceru, ka šis attiecības būs uz sadarbību orientētas. Rītdien no rīta. Astoņos, nē, deviņos, deviņos. Mēs biroju paplašinātajā sēdē sagatavosim vēstuli par jūsu uzklausīšanas izvērtēšanu. Paldies, ka bijāt gatavi izturēt šo pārbaudījumu. Patīkam vakaru!